nākamo sesiju mūsu starpparlamentārai konferencei, kas jau šobrīd ir vērtējama kā ļoti sekmīga. Mums ir bijušas lieliskas diskusijas pirms brīža par ESM, un tagad mēs varam sveikt Eiro grupas priekšsēdētāju Mariju Sentēno. Paldies, ka esat ieradies! Viņš tikko vadīja pirmo Eiro grupas sanāksmi, savā karjerā, Ekofinā. Un tagad viņš ir šeit, lai nolasītu savu runu. Un pēc tam būs arī laiks īsai kārtai ar jautājumiem un atbildēm. Un, Senteno eh, kungs varēs atbildēt. Tā kā tie, kas vēlas izteikties, vienkārši pacels roku, piesakoties runāt, un mēs dosim vārdu. Tā vietā, lai ievāktu kartiņas. Bet eh, tur tiešām būs iespēja izteikties tikai ļoti ierobežotam runātāju skaitam, jo 3.45 mums ir jāpāriet pie nākamās darba sesijas. Līdz ar to dodu vārdu savai līdzpriekšsēdētājai Mendai Stojanovai, kas ir Finanšu un budžeta komitejas priekšsēdētāja Bulgārijas parlamentā. Lūdzu. Jā, paldies. Paldies Gotieri kungam. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātais Senteno kungs. deputāti kungi, kundzes. Man ir gods būt līdzpriekšsēdētājai mūsu pēcpusdienas darba sesijai. Ar nepacietību gaidu Mario Centeno uzrunu. Runāsim par Eirozonas makroekonomisko pārvaldību, par Banku Savienības pabeigšanu Savā pirmajā prezidentūrā Bulgārija ir uzņēmusies proaktīvu lomu, ir apņēmusies strādāt, lai pastiprinātu ekonomikas un monetāro savienību. Tagad dod vārdu Senteno kungam, Eirogrupas priekšsēdētājiem. Thank you very much. Paldies godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā starpparlamentārajā konferencē šī gada parlamenta sadarbības nedēļā. To es daru pirmo reizi kā Eirogrupas priekšsēdētājs. Man prieks to darīt pasākumā, kur tiek savesti kopā valstu parlamenti. Tas ir tiešām prieks un gods būt šeit. Dažos pēdējos gados, saskaroties ar izaicinājumiem, mums ir jāstiprina ekonomikas koordinācija Eiropā. Eiropas pusgada programma ir viens no mūsu lielākajiem sasniegumiem un labs piemērs iniciatīvas uzņemšanai Eiropā. Programma dod rezultātus gan nacionālajā, gan Eiropas līmenī un nodrošina sistēmas darbību demokrātiskā un pārskatāmā veidā. Tas ir sarežģīts process, kur ir iesaistītas gan dalību valstis, gan ES iestādes, bet nav cita veida, kā veidot eiro. Cieši sadarbojoties ar kolēģiem, lai padziļinātu eirozonu un meklētu risinājumus eirozonas noturībai, uzlabot tās darbību, kas nestu labumu visiem, daudziem, nevis dažiem atsevišķiem. Mums ir jārunā par politikas mērķiem, kā tos sasniegt, apspriežot to ar gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan Nacionālo parlamentu deputātiem. Jūs jau esat apsprieduši vairākus svarīgus aspektus e ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanai, kā es dzirdēju, un dzirdēju arī dažādas perspektīvas no komisijas, ECB un no nacionālajiem parlamentiem. Mums ir vienots viedoklis par ieguvumiem no ekonomikas un monetārās savienības un attiecībā uz nepieciešamību pabeigt darbu pie tās. Tas mūs vieno. Es vēlos tagad, kā Eirogrupas priekšsēdētājs, sniegt arī savu skatījumu Pēc tam, kad daudzus gadus koncentrējamies uz krīzes pārvaldību, Eirogrupa beidzot ir gatava pievērst eh, visu savu uzmanību Eiropa, ekonomikas monetārai savienībai, tās arhitektūrai. Tas atbilst vajadzībām. To es arī skatu kā atzinību visam tam grūtajam darbam, ko Eirozonas dalību valstis un institūcijas individuāli un kolektīvi ir uh, veikušas, lai pārvarētu lielāko krīzi no lielās depresijas laika. Iedzīvotāji nav zaudējuši uzticēšanos savai valūtai, kas, protams, ir eiro. Pat grūtajos laikos mūsu kopīgā valūta konsolidēja savu lomu kā globālais references līmenis. Tagad, pēc kārtējā izaugsmes ceturkšņa, eiro ir kļuvis par globālas izaugsmas dzinēju spēku. Mēs esam spējuši nostiprināt atvesaļošanos, neskaroties uz vairākiem spēcīgiem šokiem 2015. un 2016. gadā. Jā, monetārai politikai ir bijusi sava loma šajā atvesļošanās procesā. Man tas nav viss stāsts Man šis izaugsmes rādītājs parāda to, ka mūsu ekonomikas kļūst aizvien noturīgākas. Iespējams, ka vēl vairāk nekā mēs to atzīstam. Man eirozonas nopietnā un plašā izaugsme parāda, ka mūsu ekonomikas kļūst aizvien noturīgākas. Varētu teikt, ka eiro ir vissvarīgākais projekts eh, Eiropas Savienības integrācijā. Izmantojot reformas nacionāla līmenī un Eiropas līmenī, esam parādījuši savu apņemšanos padarīt vienoto valūtu par ilgstošu veiksmes stāstu. Tas, kam tagad ir vislielākā loma un nozīmība, ir palikt pie šīm saistībām. Eiro ir instruments mērķu sasniegšanai, nevis pašmērķis. Tad, tas ietekmē miljoniem iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Tas pastāv, lai stiprinātu mūsu uzņēmumus, kuri darbojas lielākajā vienotajā tirgū pasaulē. Tas pastāv, lai nostiprinātu mūsu ekonomikas noturību, veicinātu plašāku izaugsmi, lai rastos jaunas darba vietas un tālāka izaugsme. Tas pastāv, tam politiskajam mērķim, kas satuvina mūsu valstis un mūsu iedzīvotājus. Ir viegli saprast, ka eiro ir ļoti svarīgs. Mūsu pienākums ir padarīt to vēl stiprāku. Mums ir jāturpina modernizēt mūsu ekonomikas, lai tās varētu izturēt nākamo krīzi un pielāgoties izaicinājumiem, kas nāk no tehnoloģiskām un demografiskām izmaiņām nacionālā līmenī. Tas prasa rūpīgu, kalibrētu politiku kopumu. Tādu kopumu, kur ir līdzsvars starp ilgspējību un atbalstu izaugsmēji. Un pāri visam pacelt arī mūsu izaugsmas potenciālu. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams turpināt eh, līdzšinējo izaugsmas virzību un tādējādi mums izdosies attālināties no krīzes atstātajām sekām. Šobrīd mēs pieredzam labus laikus. E pozitīvās ekonomiskās prognozes rada lielisku, unikālu iespēju dalību valstīm rīkoties ne tikai individuāli, bet arī kolektīvi. Vēlos norādīt, ka dalību valstis būs noturīgākas un labklājīgākas, ja tās pilnā mērā izmantos vienoto tirgu visā tās, tā aspektos. Tādējādi nonāku pie finanšu savienības, kā tas tika dēvēts piec priekšsēdētāja paziņojumā - integrētas finanses integrētā tirgū. Es uzskatu, ka finanšu savienība, kas ietvertu uh, Banku savienību un kapitāla tirgus savienību ir absolūti nepieciešams stūrakmens labi funkcionējušā ekonomikas un monetārajā savienībā. Šādai finanšu sistēmai būtu jāatspoguļo arī kopīgā monetārā politika. Bez tās nav iespējams gūt visus labumus no vienotās valūtas. Krīze parādīja, cik trausla bija eirozona un cik sensitīva attiecībā pret notiekošo finanšu tirgos, banku sektorā un pārobežu eh, finanšu plūsmās. Finanšu fragmentācija kļuva par nopietnu bažu iemeslu. Kopš tā laika lietas ir uzlabojušās, pakāpeniski uzlabojušās. Tomēr mēs joprojām neesam tikuši tik tālu, cik vēlētos ir labs un pamatots iemesls būt ambicioziem un virzīties tālāk uz pilnvērtīgu finanšu savienību. Tas iedrošina, ka mūsu līderi ir identificējuši Banku Savienības pabeigšanu kā svarīgāko prioritāti, par kuru viņi plāno jūnijā jau pieņemt eh, lēmumus. Esmu arī eh, optimistiski noskaņots, ka tas arī būs iespējams. Kāpēc tas ir svarīgi? Tādēļ, ka tas, kas man rada bažas, ir fragmentācijas pieaugums, kas rada pieaugumu izmaksās visiem. Tas ierobežo izvēles iespējas arī pilsoņiem un uzņēmumiem. Tas padara grūtāku finansējumu piesaisti un labu apdrošināšanas atrašanu. Runājot par lēmumu pieņemšanu jūnijā, es nerunāju par kārtējo ceļakārti. Es runāju par to, ka ir jālem par konkrētiem soļiem, ko darīt tālāk. Diskusijas par Banku Savienības pabeigšanu saistīts ar līdzsvara atrašanu starp riska mazināšanu un riska sadalīšanu. Krīzes gados esam daudz ko izdarījuši attiecībā uz risku mazināšanu. Kā Portugāles finanšu ministrs es to ļoti labi apzinos. Esam koriģējuši piespiedu kārtā savus nelīdzsvarotības. Šobrīd uzrādām pārpalikumu, Mūsu budžeta deficīts ir samazināts eh, līdz gandrīz 1%. Esam rekapitalizējuši un salabojuši mūsu banku sistēmu. Redzam pozitīvas tendences eh, robustā izaugsmē un samazinās arī bezdarbs. Par visām krīzēm ir jāmaksā. Sliktie kredīti to apjoms vismaz samazinās un arī valstu parādu samazinās. Citiem vārdiem sakot, mēs esam sakārtojuši māju, esam mācījušies no krīzes. Paskaroties, kāda ir risku dalīšanas e, apmērs citur pasaulē, piemēram, ASV, man ir kļūst skaidrs, ka Eirozonai vēl ir daudz kas darāms. Risku dalīšana ir ļoti svarīga jo tas mazina ekonomiskās svārstības reģionā, palielina noturību, mazinot triecienu no ekonomiskas lejupslīdes. Riska maz, eh, sadalīšana ir iespējama izmantojot finanšu tirgus vai kā savādāk, bet jāsaka, šajā jomā mēs joprojām atpaliekam no ASV. Tāpat laikā, jo lielāku riska dalīšanu mēs atļaujam, uh, jo lielāks uh, risks arī tiek radīts visā sistēmā. Tuvākajos mēnešos strādāšu ar kolēģiem, lai virzītu uz priekšu jautājumu. Tam nevajadzētu kļūt par nepārvaramu šķērsli. Galu galā mēs nesākam no nulles. Eiropas centrālā banka ir saņēmusi uzdevumu veikt banku uzraudzību. Esam pieņēmuši noteikumus, kas bankrotējušu banku kreditoriem liek vispirms glābt banku ar saviem līdzekļiem, pirms izmantot nodokļu maksātāju naudu. Bankas ir stiprinājušas savas bilances, palielinot savus kapitāla resursus un samazinot slikto kredītu apmēru vai īpatsvaru. Tikko panāksim vienošanos par to, ko esam konkrēti sasnieguši jau šobrīd, vieglāk būs arī vienoties par eh, to, Eh, kā samazināt eh, potenciālas bezatbildīgas rīcības sekas. Eh, es varu jums apliecināt, ka ļoti nopietni uztver šo problēmu. Pirmkārt, jau neviens neprasa permanentus transferus. Neviens neplāno veidot tādu sistēmu, lai to varētu izmantot ļaunprātīgi. Banku savienības mērķis ir padarīt visas mūsu ekonomikas noturīgākas, apvienojot riskus, Tas varbūt labāk ļauj izprast eh, risku apvienošanas principu nekā jēdziens risku dalīšana. Esmu pārliecināts, ka būs iespējams īstenot padomes 2016. gada ceļakārti un pabeigt darbu pie Banku Savienības. Eh, tur ir divi svarīgi aspekti, kas būtu jāņem vērā. Daudzās citās valūtas savienībās šeit ir nepieciešama depozītu apdrošināšanas schēma. Šāda schēma palīdzēs aizsargāt eh, noguldītājus, samazinot banku krīzes riskus Eirozonā. Mums vajadzētu arī mēģināt ātri izveidot eh, kopīgu vienkāršu atbalstu eh, vienotam noregulējumu fondam kur varam salīdzināt atkal ar ASV gadījumu, kur e, šāds atbalsts jau tiek nodrošināts FDIC. Un skaidrs, ka labi funkcionējušas bankas ir priekšnosacījums, lai labi darbotos arī ekonomikas monetārā savienība. Pievērsīšos tagad otrai komponentei - kapitāla tirgus savienībai. Kapitāla tirgus savienība ir galvenokārt nepieciešama diviem iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā palielina efektivitāti vienotajā tirgu. Vienkāršāk sakot, tā palīdz savest kopā ieguldītājus ar aizņēmējiem un novirzīt līdzekļus tur, kur tie visvairāk nepieciešami. Tas paver iespējas inovācijām, investīcijām, uh, un savukārt palielina mūsu izaugsmas potenciālu, it īpaši, ja finansējums tiek novirzīts ilgspējīgai eh, ilgspējīgiem starptautiskiem infrastruktūras projektiem. Otrakārt, kapitāla tirgus savienība ir veids, kā mazināt pārlieku lielo paļaušanos uz banku aizdevumiem. Kapitāla tirgus savienības izveide tādējādi ir pasākums, kas vērts uz stabilitātes veidošanu. Tas ļaus gūt iegūmus visām pusēm, taustāms iegūmus ne tikai uzņēmumiem, bet arī pilsoņiem. Eiropas pilsoņi iegūs no lielākas izaugsmes un darbvietu izveidas un spēs arī diversificēt un gūt lielākus ieņēmumus no saviem noguldījumiem. Kapitāla tirgus savienība, protams, ir eh, plašs projekts, kas prasa rīcību vairākos virzienos. Pirmkārt, ir nepieciešams labāk pārredzēt uh, kapitāla plūsmas, un tam ir nepieciešama atbilstoša finanšu arhitektūra. Mums ir arī jāsamazina eh, pārobežu barjeras šādām plūsmām. Piemēram, informācijas asimetrija, problēmas nodokļu likumdošanā un arī pašu institūciju spējas ir jāstiprina. Tas nav nekas vienkāršs, tas ir ilgtermiņa projekts bet tur ir nepieciešams pievērsties ar lielāku spēku un enerģiju, un tas arī ir daudz aktīvāk jāapspriež diskusijās par ekonomikas monetāro savienību. Šeit ir arī acīm redzama sinerģija starp kapitāla tirgus savienību un bankas savienību. Jo ātrāk eh, spēsim panākt progresu kādā no šīm jomām, jo vieglāk būs atrast kopsaucēju par citiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, par tālāko ESM attīstību, kopējo fiskālo kapacitātu un labākiem, labākiem fiskāliem noteikumiem. Esmu pārliecināts, ka atrodot labāku līdzsvaru starp fiskālo solidaritāti un atbildību, Eirozona gūs ieguvumus no tā sistēmas, kas ir izveidotas arī citās eh, valūtu savienībās. Tas ļaus arī sniegt pagaidu palīdzību valstīm, kas saskaras ar spēcīgām ekonomiskām lejupslīdēm. Tāpat atbalsts tiks sniegts ECB monetārās politikas eh, tālākai nodošanai, jeb transmisijai. Šeit es varu atsaukties uz 2016. gada ceļa kārti un pēc priekšsarētāja ziņojumu, kas mudina mūs skaidri definēt sasniedzamos mērķus. Esmu arī skaidri uh, norādījis, kandidējot uz Eiropas grupas prezidenta amatu, ka mums kā politiķiem ir pienākums skaidrot iedzīvotājiem tās reformas, kuras mēs īstenojam. Tādēļ, tad, kad mēs runājam par kapitāla tirgus savienību, mums ir jāpaskaidro, ka mēs atvieglojam startup uzņēmumiem iespēju atrast finansējumu, lai īru pensionārs varētu veikt noguldījumus Vācijā, lai Spānijas vidējā kapitāla uzņēmums varētu piesaistīt finansējumu no Nīderlandes un tā tālāk. Tas katru dienu atver jaunas iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tas ir veids, kā mēs varam paplašināt savu izaugsmus potenciālu. Un ar to esmu nonācis pie savu pēdējā punkta Mums ir jānodrošina, ka process saistībā ar ekonomikas monetārās savienības paplašināšanu tiek papildināts ar demokrātisko kontroli. Tas nav tikai kaut kas, kas tiek darīts skata pēc. Pēdējā politiskajā ciklā Eiropas Savienībā redzējām lielu atbalstu Eiropas projektam kā tādam un eiro valūtai. To apstiprina arī aptauju rezultāti. Mums ir viennozīmīgi skaidrs mandāts sasniegt mērķus savos risinājumus mums jābūt praktiskiem, pragmatiskiem, tāpat kā to darījām krīzes laikā. Bet mēs to nedrīkstam darīt uz demokrātijas vaināšanas rēķina. Juridiskās prasības un līguma noteikumi ir jāievēro, bet tie nedrīkst būt kā šķēršļi, lai eh, sameklētu un atrastu labākos risinājumus. Starparlamentārās sanāksmes, tāda kā šodien notiekošā, ir labs piemērs tam, kā mēs cenšamies iesaistīt visas puses, nonākot pie sekmīgām un demokrātiskajām iniciatīvām, kā Eiropas pusgada programma. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, priekšsēdētā kungs, par prezidenta kungs par jūsu runu. Mums ir pieteikušies seši runātāji, tā kā palikušas tikai 18 minūtes, tad jābūt uh, ļoti disciplinētiem. Katram runātājam tikai divas minūtes. Sākumā došu vārdu Erika Vertkungam no Francijas uh, asamblējas. Paldies, uh, priekšsatā kungs, ļoti īsi jautājums. Eirogrupas prezidenta kungs runāja par izaugsmes posmu. Uh, lielākā daļa valstu, kas šeit ir klātesošas, eh, tik tiešām atkal piedzīvo izaugsmi, arī Francija pamazām atgūstas, taču riska faktors joprojām pastāv. Jūs minējāt vairākus no tiem. Vai jūs varētu precizēt, kādi riski šobrīd ir identificēti, piemēram, aktīvu pārvērtēšana, parāda līmenis, eh, atkarībā no katras valsts situācijas? vai tas būtu privātais sektors vai valsts eh, sektors, digitālās ekonomikas vieta, monopols, eh, kas varētu rasties eh, digitālajā ekonomikā. Jūs minējāt banku savienību, kā arī kapitāla tirgus savienību, un kādi tad būtu galvenie riski, kādi varētu apdraudēt šobrīd esošo izaugsmi un sevišķi eirozonu. Paldies! Silva Pereira, kungs, parlamenta deputāts. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Es gribētu sveikt Santeno kungu un apsveikt ar ievēlēšanu Eirogrupas prezidenta amatā, kas ir Eirozonai kā tāds cerības signāls par nākotnes perspektīvām atkārtot izaugsme un konverģence ir uh, tas, par ko varam šobrīd domāt. Tajā pašā laikā ir jābūt prasīgiem. Jūs runājāt nevis par ceļkarti, bet par konkrētu rīcības programmu Eirozonas reformām. Es gribētu uzdot uh, vairākus jautājumus. Pirmais būtu šāds. Par Eirozonas reformu, kāda loma būtu jāspēlē Eirozonas budžeta kapacitātes nostiprināšanai šajā reformā? Otrs jautājums. Vai jūs esat noskaņos optimistiski par daudzgadu finanšu schēmu? Diskusijas eh, drīz sāksies, taču šo diskusiju rezultāts eh, ļoti lielā mērā ietekmēs eh, budžeta kapacitātes aspekts, ja rezultāts būs negatīvs. Uh, tas būs ļoti negatīvi. Nākamais jautājums būtu saistīts ar to, ko minējāt savā runā par uh, to, cik svarīgi ir garantēt un nostiprināt uh, ekonomiskās un budžeta uh, pārvaldības demokrātisko leģitimitāti, kā nostiprināt Eiropas parlamenta lomu visos šajos Eiropas semestra posmos tajā pašā laikā, domājot par šo lēmumu demokrātisko leģitimitāti, ko pieņemam uh, ekonomikas un budžeta jomām. Matijas uh, Firte, Ungārijas parlamenta pārstāvis. Mikro. Ar mikrofonu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mani komentāri patiesībā attiecas uz uh, nākamo prezentācijas daļu, tādēļ uh, izteikšos vēlreiz pēc tam. Paldies. Jose Manuel Fernandes. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria saudades. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu pateikt uh, to, ka vēlu veiksmi Eirogrupas prezidenta kungam un uh, Eirogrupas panākumi lielā mērā nozīmēs arī to, cik liela panākumi būs Eirozonai. Šobrīd tātad runājam par jauno daudzgadu finanšu schēmu, par uh, perspektīvām, par uh, pašu resursiem. Mēs visi esam viensprāts par to, ko Eirozona ir jānostiprina, bet tas var tikt izdarīts pateicoties tām dalībvalstīm, kas vēlas piebiedroties Eiropas Savienībai. Ir jābūt tātad uh, šādai virzībai. Un drošības eh, tīklam, lai pasargātu mūs no asimetriskajiem riskiem, bet tam visam ir nepieciešami jauni resursi un pašu resursi. Mans jautājums līdz ar to ļoti vienkāršs un konkrēts. Vai būs iespējams izmantot daļu Eiropas centrālās bankas ieņēmumu? Tas būtu 8 miljardi gadā saskaņā ar komisijas aprēķiniem. Uh, Es gribētu vaicāt Eirogrupas prezidenta kungam, vai viņš piekrīt tam, ka um, pusē Eiropas investīcija bankas ieņēmumu būtu uh, jākļūst par uh, mūsu pašu resursu daļu. Tātad uh, pašu resursi ir jānostiprina Eiropas budžeta labām. Paldies, Marīza Maties. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlētos sveikt Sentenā uh, kungu un apsveikt uh, ar ievēlēšanu Eirogrupas prezidenta amatām. Jūs runājāt par ceļu karti turpmākajiem mēnešiem, taču ir vairākas problēmas, kuras jūs uh, neminējāt, bet kas tomēr ir joprojām aktuālas. Pirmkārt, valsts parāds un komerc uh, un komerc eh, pārpalikumi. Vai turpmākajā nākotnē, raugoties, mēs varam prognozēt kādas pozitīvas eh, pārmaiņas un vai jums būtu kādi konkrēti priekšlikumi par eh, tām valstīm, kurās ir sistemātiski šie pārpalikumi, piemēram, Vācijām. Paldies, Ferēras kungs. Paldies. Vēlos sveikt uh, Eirogrupas uh, prezidenta kungu. Jūs minējāt uh, Portugāles piemēru, un Portugālē tik tiešām pretēji, pretojoties Eiropas iestāžu nemitīgajai šantāžai, bija iespējams aizsargāt ienākumus un uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus noteikumi, kas ir saistīti ar eh, Eirozonu un Eiropas eh, ekonomisko monetāro savienību, uzliek ļoti lielus eh, pienākumus un saistības un ir pārāk stingri, un tieši šie noteikumi arī ir tie, kas ir cēlonis deficītam un publisko investīciju kritumam, un tas arī attiecīgi rezultējas uh, tā kā mēs to šobrīd varam redzēt. Padzaļinot šo savienību, mēs aizvien vairāk sāsināsim visu šīs problēmas, ņemot vērā pašreizējo situāciju un noteikumu specifiku. Ir Portugāles gadījumā bijušas ļoti daudz un dažādas nesakritības, neatbilstības un situācija tad šobrīd ir tāda, kā tā ir. Es gribētu uzdot jautājumu par um, parādu Eiropas uh, perifērajās tautsēmniecībās. Parāds, eh, samazināšanas eh, un eh, budžeta griešanas pienākumi atņem valstīm būtisku resursu daļu, kuri valstīm ir vajadzīgi, lai attīstītos. Portugāles problēma ir jārisina Eiropas kontekstā, jūs teicāt, bet tad kādi tad būtu jūsu konkrētie priekšlikumi lai risinātu šīs problēmas, lai uh, vestu atkārtot sarunas par uh, parādu saistībām, kā šos, uh, uh kādēļ tad šos budžeta pārpalikums nevis uh, nodot uh, tautsamiecībām, kam tie ir nepieciešami, bet gan novirzīt citur. Kā tad var izkļūt no šie burtā loka? Uh, Eh, kas ir parāds un kas ir eh, rezultāts eh, ekonomiskajai un monetārajai savienībai. Paldies, Senteno kungs. Lūdzu. Thank you for, for your questions. Uh... Paldies. Priekšsēdētāja kungs, vispirms atbildēšu uz jautājumiem par riskiem, kas joprojām ir mūsu priekšā. Šie riski daļēji ir saistīti ar ārējiem cēloņiem, par kuriem mums ir jāzina un jābūt gataviem uz tiem atbildēt. Un ir arī riski, kas joprojām sakņojas krīzē un kas arī mums ir efektīvi jārisina. Vislielākais risks, eh, kāds šobrīd varētu būt, ir tas, ka mēs nedaram neko, nereaģējam. Ja mēs neturpinām Eirozonas eh, reformas, lai to padarītu noturīgāku un spējīgāku tikt galā ar turpmākajām krīzēm, tad mēs nedarīsim mūsu darbu, kā pienākas. Tas nozīmē, protams, to, ka mums ir jātiek galā ar tiem riskiem, kas jau ir mantoti no iepriekšējiem priekšgājējiem, un arī dzen ar tiem riskiem, kas rodas no ārējiem cēloņiem. Mūsu priekšā esošā ceļa karte ir diezgan detalizēta šajā sakarā, un es domāju, ka tikai tad, ja tiešām sekosim šai ceļa kartē, tad varēsim padarīt mūsu ekonomisko monetāro savienību pietiekami spēcīgu, lai tiktu garā, galā ar šiem riskiem. Turpināšu tālāk um, savā dzimtajā valodā, proti portugāļu valodā. Runājot par um, Eiropas uh, Savienības eh, finanšu resursiem un kapacitāti, kāda ir eh, mūsu rīcībā, lai tos eh, pienācīgi izmantot nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Šie resursi ir neapšaubām vitāli svarīgi, lai mēs varētu turpināt aizsākt to politiku. Tas nozīmē to, ka mums būtu jāpielāgo daudzgadu finanšu schēma mūsu mērķiem ilgspējīgā veidā, tālredzīgā veidā. Tas nozīmē to, ka mums jādara viss iespējamais, lai ekonomiskā monetārā savienība būtu aizvien noturīgāka pret riskiem. Un tātad budžeta kapacitātes nostiprināšana, protams, ir ļoti aktuāls jautājums. Tas ir aktuāls jautājums tāpēc, ka mums ir jādara viss iespējamais, lai cīnītos ar asimetriskajiem riskiem un negatīvu ietekmi. Tajā pašā laikā veicinot investīcijas. Tātad uh, budžeta nostiprināšana ir aspekts, kam ir jāpievērš ļoti liela uzmanība šajā kontekstā. Pirmīt eh, savā uzrunā pieminēju arī to, ka Eiropas parlamenta līdzdalība ir ļoti būtiska. Un mēs varam būt eh, ārkārtīgi gandarīti par to, ka parlamenta loma aizvien pieauga. Eiropas centrālās bankas resursi ir Eiropas resursi, un par tādiem arī tie būtu jāuzskata. Un padome pārbaudīs visas iespējamās alternatīvas, kāds varētu šeit tikt piedāvātas. Es esmu pozitīvi noskaņots pret ideju, ka šie resursi būtu jāuzskata par uh, Eiropas pašu resursiem un jāizmanto iespējami liederīgāk un jāizmanto mūsu aktivitāšu finansēšanai. Eiropas Savienībai un Eirozonai ir diezgan ievērojami pārpalikumi. Budžeta pārpalikumi ir faktiski uzkrājumi, un um, banku savienības eh, reforma un kā arī kapitāla tirgus savienības eh, reforma ir ļoti būtiska, lai mēs varētu tik tiešām garantēt to, ka šie resursi tiek izmantoti Eirozonas pilsoņu labā. Tirgus fragmentēšanās un grūtības, eh, kas ir saistītas ar šo līdzekļu izmantošanu, lai tos investētu, uh, pēc iespējas liederīgāk. Ir šķēršļi, kurus vajadzētu likvidēt, un uh, līdz ar to ir rūpīgi jāraugās, kā tad mēs varētu optimālāk sadalīt šos pārpalikums, lai kliedētu uh, šos negatīvos aspektus, lai cīnītos ar šādām asimetrijām un nevienlīdzībām. Es eh, vēlos uzsvērt eh, reformu nozīmi, kā jau teicu, lai pēc iespējas optimālāk sadalītu šos eh, budžeta pārpalikums un lai Eirozonai palielinātos kapacitāte, lai būtu aizvien lielāka, lielāka spēja Eirozonai pārvarēt riskus, būt noturīgai un nodrošināt izaugsmi. Jāpanāk uh, pozitīvs uh, līdzsvars uh, komerc pārpalikumu jomām, runājot par parādiem, parāds saistībām par tām. Esam ļoti daudz runājuši krīzes pārvarēšanas kontekstā. Mums ir daudz efektīvāki atbalsta mehānismi nekā tie, kas mūsu rīcībā bija pirms tam. Stabilitātes mehānisms ir viens no tiem, un mums būtu jāturpina šādā veidā darboties un nostiprināt stabilitātes mehānismu, lai tas atbildētu ne tikai uz tām vajadzībām, kas mums jau ir bijušas pagātnē, bet arī uz tām vajadzībām, kas varētu rasties nākotnē. Mums jādara viss iespējamais, lai mūsu rīcībā esošie resursi tiktu izmantoti pēc iespējas optimālāk, adekvātāk, lai būtu līdzsvarots sadalījums un lai mehānisms būtu maksimāli noturīgs. Paldies! Paldies par uh, jūsu atbildēm, paldies par apņemšanos uh, pēc iespējas optimālāk izmantot uh, šo iespēju, lai papildinātu un padziļinātu mūsu banku savienību, kā arī ekonomisko un monetāro savienību, to starp veicinot demokrātisko atskaitu atbildību un caurskatāmību. Mēs ar eh, nepacietību gaidām turpmāko sadarbību starp Eirogrupu un Eiropas parlamentu, kā arī eh, sagaidām stipru padzināt dialogu starp eh, mūsu parlamentu un nacionālajiem parlamentiem, kas ir līdzās stāvoši pamatakmeņi, pīlāri demokrātiskai Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka šī konference ir būtiska šajā ziņā, lai veicinātu starpparlamentāro dialogu un nostiprinātu Eiropas eh, ekonomisku un monetāro savienību. Paldies Marijo Senteno kungam, Eirogrupas eh, priekšsādātājiem. Un tagad nākamais eh, jautājums par ES budžetu. use of the next one. Maybe my. It's not a problem. It is. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, turpināsim darbu. Man ir liels prieks sveikt um, šajā pēdējā konferences noslēdzošajā daļā jūs, kas galvenokārt koncentrēsies uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu un cerams, ka Eiropas Savienībai būs iespējas um, sagatavot mūsu nākotnei un mūs aizsargāt. Vēlētos sveikt Mendus Tojānavu. Viņa ir finanšu un budžeta komitejas vadītāja Bulgārijas Nacionālajā asamblējā. Viņa vadīs pirmo uh, secinājumu paneli. Jūsu rīcībā ir lapas, lai jūs varētu pieteikties runāt. Diemžēl laika gan nav daudz debatēm, tad nu jums būs tikai divas minūtes. Un lūdzu iesniedziet savus pieteikumus sekretariātam. Tad nu došu vārdu priekšsēdētājai Stojanovai. Bet vēl pirms viņas uzstāsies Gunters Ettingers, komisāra kungs. Viņš gan nepaliks ilgi ar mums, jo viņam būs pēc brīža jādodas projām. Komisāra kungs, vārds jums. Vietā, Herr Vorsitzender. Godātais priekšsēdētāji kungs, eh, Artuī kungs, dāmas un kungi, deputāti. Gan no nacionālajiem parlamentiem, gan Eiropas parlamenta. Paldies par jūsu darbu, šodien šeit, Eiropas galvaspilsētā. Vēlos runāt ar jums par Eiropas nākotni un par finanšu Eiropas nākotni. Mēs visi labi zinām, ka ir trīs instrumenti politikā. Pirmais ir normas, standarti, regulējums. Otrs pārliecinoša komunikācija, un trešais prasī, eh, projektu veicināšana. Finansiālā puse, kas tiek eh, finansēta no publiskajiem līdzekļiem. Šobrīd mēs gatavojam jaunu septiņu gadu finansēšanas, eh, tātad finansēšanas programmu, no 2020 līdz 2027 gadam, un priekšlikumu komisija publiskos 2. maijā šogad. Tāpēc jūsu diskusija sniegs konstruktīvu ieguldījumu šajā darbā. Jūs savās dalību valstīs esat atbildīgi par nacionālajiem budžetiem jums ir nepieciešams vairākums valstī, lai, mm, valsts parlamentā. Vienā palātā vai vairākās, kā nu jums parlaments ir veidots, bet svarīgs ir vairākuma princips. Mums daudz gadu finanšu schēmai arī vajag vairākumu šeit, Eiropas parlamentā. Un kolēģis Artuī vada budžeta komiteju, un par to ir atbildīgs viņš ar saviem kolēģiem. Otrakārt, man vajadzīga piekrišana arī Eiropas Savienības padomē. Bet tur atbalsts ir vajadzīgs vienbalsīgs. Iedomājieties, jums, jūsu parlamentā, par budžetu būtu jāsaņem vienbalsīgs atbalsts. Lai veicas! Man vajag 27 finanšu ministrus 27 ministrus Eiropas lietu ministrus vispārīgo lietu padomē, ārlietu ministrus, īstenībā 27 valstu un valdību vadītājus. Un man ir nepieciešams, lai atbalsts ir no visiem nacionālajiem parlamentiem, no jums. Salīdzinot ar to, pāvesta izvēle jau nu ir kaut kas absolūti vienkāršs. Līdz ar to mēs rūpīgi ieklausāmies. Es braucu uz visām galvaspilsētām, tiekos ar visiem ministriem un parlamentiem un meklējam kompromisu. Kāds uh, kompromiss varētu darēt visiem, bet vispirms es vēlos uzklausīt no jums, ko sagaidat jūs, ko sagaida iedzīvotāji no Eiropas Savienības. Cerudien un piekdien tiksies valstu un valdību vadītāji turpmākajām 27 dalību valstīm. Pirmkārt, jau neformāli par daudzgadu finanšu schēmu tiks runāts. Un komunikācijai mēs neesam noteikuši vēl prioritātes. Mūsu komunikācija ir kā ēdienkarte. Izvēlamies, ko mēs vēlamies no Eiropas. Ko jūs pasūtīsiet Eiropas ēd Savienības ēdienkartē? Mans priešlikums ir pasūtīt tikai tādus projektus un tematus, ar kuriem Eiropa jums un iedzīvotājiem sniegs pievienoto vērtību. Projekti, kur Eiropai būtu rentablāki, kur Eiropa varētu labāk finansēt tos un labāk atrisināt problēmas. Mums vēl spēkā ir pašreizējā daudzgadu finanšu schēma ar tradicionālajām programmām - kohēzijas politika, kopējā lauksanicijas politika sa, eh, Eiropas Savienības infrastruktūras savienojošās mehānismus, Connecting Europe Facility vai Erasmus Plus, kur izmanto miljoniem jauniešu, kas tādējādi piedzīvo, ko nozīmē būt Eiropā, cik atšķirīga tā ir. Vai arī apvārsnes 2020 pētniecības un inovācijas programma Eiropas Savienībā Tās ir tās programmas, kas mums ir. Pēdējos gados gan jums, gan mums ir nākuši klāt jauni pienākumi. Migrācijas temats, bēgļi, terorisms, iekšējā drošība, ārējā drošība. Un tieši šajās jaunajās jomās Eiropa rada pievienoto vērtību. Efektīvāk ir iespējams strādāt tieši Eiropas līmenī. Pagājušajā nedēļā piedalījos Minhenes drošības konferencē. Tur bija klāt ap simts ārlietu un aizsardzības ministru. Bija skaidrs, ka cilvēks sagaida, lai Eiropa savu iekšējo un ārējo drošību nodrošina pati savām rokām. Nevar vairs paļauties vienīgi uz amerikāņiem vien. Tiek sagaidīts, ka mēs virzamies uz aizsardzības savienību, ka mēs kopīgi startējam pētniecības projektos aizsardzības jomā, kopīgi darbojamies pētniecības un rūpnieciskajā nozarē aizsardzības jomā. Tur ir viennozīmīgi pievienotā vērtība. Vēl viens piemērs. Daudzi nacionālai ministri saka, robežu kontrole Eiropas iekšienā ir nepieciešami tikai tad, ja ārējo robežu kontrole nedarbojas tā, kā nākas ja ir runa par bēgļiem no pilsoņu kara, patvērumu meklētājiem, ģimeņu ap apvienošanās gadījumiem. Es uzskatu, ka brīva pārvietošanās Eiropas iekšienē, nekāda robežu kontrola starp Vāciju un Dāniju, starp Sloveniju un Austriju, ir milzīgs ieguvums mūsu ekonomikai, darba tirgumu un iedzīvotājiem. Bet mums ir jāpalīdz mūsu bulgāru draugiem, mūsu grieķu draugiem, mūsu itāļu draugiem – mūsu draugiem Maltā un Kiprā un Spānijā. Jo īrija, piemēram, ir atbrīvota no bēgļu problēmas. Diezgan maz bēgļu tiešā veidā nonāk arī, piemēram, Somijā, arī Portugālē. Tomēr robežu kontrole ir jāorganizē kopīgi. Un jums ir jāizdara pasūtījums, ko jūs vēlaties. Eiropa ir vienīgais līmenis, kurā nav parādu. Kopš dibināšanas mums ir perfekts un pilnīgs parāda aizliegums. Komunām, reģioniem, dalību valstīm ir atļauts veidot parādus, uzkrāt tos. Viņi to ir arī darījuši visi. Cits vairāk, cits mazāk, bet daudzi stipri par daudz. Eiropa ir bez parādiem izēja finansēt mūsu pienākumus caur parādiem, tas nav mūsu ceļš. Nodokļu uzlikšanas tiesības arī mums nav Eiropas līmenī. Ja mums vajag līdzekļus katru dienu, katru gadu tiem pienākumiem, kas saistīti ar izdevumiem, tos ir nepieciešams finansēt. Un tad mums ir divi caurumi nākamās desmitgades budžetā caurums ieņēmuma daļā veidojas no Brexit. Pēc pārējais posma, tā kā Briti bija neto iemaksātāji, tad 10 līdz 12 miljārdi eiro mums pietrūks. Izdevumu daļā ir papildus pienākumi aizsardzība, robeža apsardze, migrācija. Tas ir jārisina Eiropas līmenī Brexit naudas iztrūkumam mēs ierosinām 50% veidot no ietaupījumiem esošajās budžeta struktūrās. 50%. Un 50% jaunas naudas veidā no 27 paliekošajām dalību valstīm. Izdevumu daļā tās lietas, kas tiek finansētas mūsu iedzīvotāju interesēs, Tās mēs īstenojam tikai tad, ja ir pietiekams finansējums. Tad ierosinām 80% sekt no jaunas naudas papildu iezmaksām un 20% eh, atrast jau esošajās budžeta struktūrās. Dalību valstīs mums ir diezgan strīdīga šī diskusija. Tikko burtiski biju vienā no dalību valstīm, kur man Lauksaimniecības ministrs man sacīja, dari, ko gribi, nekādi samazinājumi lauksaimniecībā nebūs. Tad atnāca reģionu pārstāvi un sacīja, tikai nekādi samazinājumi kohēzijas līdzekļos. Un simtiem reģioni prasa nekādus samazinājumus bet bez samazinājuma mēs iztikt nevarēsim. Es vēlos jūs sagatavot tam, ka ja aiziet viens no lielākajiem iemaksātājiem, neto iemaksātājiem, tad Ziemassvētkos zemeglīts ir mazāk dāvanu. Bet arī pretējā virzienā sekt visus trūkstošos līdzekļus tikai no samazinājumiem būtu par skarbu un nepareizi jo es vēlos, lai lauksainiecība tiktu finansēta, es vēlos, lai kohēzijas politika netiktu grauta. Pārdomāti samazinājumi jā, bet triecienveidīgi samazinājumi nē, tas nav pareizi. 5%, 10% samazinājums 10% būtu attaisnojami, 20, 30 jau nē. Es arī vēlos norādīt, lai visi reģioni arī turpmāk visā Eiropā var izmantot kohēzijas līdzekļus kohēzijas programmām un var pieteikties uz šiem līdzekļiem. Es vēlos, lai divas programmas paliktu bez līdzekļu samazinājuma. Pat vajadzētu palielināt finansējumu. Es runāju par Erasmus, jaunai paudzei un apvārsni pēc 2020. gada inovācijai un konkurētspējai Eiropai. Parlaments tuvākajās dienās izskatīs divus ziņājum, ziņojumus par daudzgadu finanšu schēmu. Abi referenti ir klāt, un ir nonākuši pēc diskusijām pie tā, ka no vienas puses ir jānosaka griesti 1,3% apmērā. Dažas dalība valstis, toties nebūtu nevairākums, saka, ka 1,0%. Tā aptuveni Davids Kamerons skatījās uz šīm lietām. Es pieņemu, ka vie, ja viena puse vēlas 1% un otra daļa 1,3%, tad ieguvēji būs tikai Putins, Erdogans un Trumps, jo Eiropa kļūs par rīcību nespējīgu teritoriju. Jo bez budžeta mēs nevarēsim īstenot svarīgus nākotnes uzdevumus, mēs nevarēsim finansēt Eiropas nākotni. Tāpēc mans lūgums jums visiem ir šāds. Būsim elastīgi, Bez gatavību, bez gatavības panākt kompromisu, mēs nespēsim vienoties. Es lieku uzsvaru uz kompromisu, gatavību visām pusēm parlamentā, komisijā un padomē meklēt kompromisu. Un pēdējais šodien. Ar pašreizējo daudzgadu finanšu schēmu mēs runājam par sesto reizi, kad šādu budžetu veidojam. Pirmo Eh, Delors veidoja 1988. gadā. Konsultāciju posmā gan viena lieta nav bijusi, ka pēc komisijas priekšlikuma un pirms tas stājas spēkā, pa vidu notiek Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tā, tāpēc iespējas ir divas. Pieņem to pirms vai pēc vēlēšanām pēc tam jau problēmas ne, nesamazināsies. Dažas problēmas var atrisināt, eh, ne, nedarot neko, viņas pašas pazūd. Bet es aprakstīju problēmas, kuras pašas neizzudīs. Tikai tad, ja mēs 2020. gadā sākam runāt par šīm lietām, tas būs par vēlu jau. Lauksaimnieki, lauku apvidi, reģionu vadītāji, pašvaldību vadītāji, pētnieki, viņi vēl skaidrību, jo ātrāk, jo labāk. Jo pēdējā reizē Barozu komiteja, eh, komisija 2011. gada jūnijā pieņēma lēmumu, pēc tam ilgi nekas nenotika. Un tikai 2013. gada decembrī kaut kas notika, un 14. gads bija vienkārši pazudis. Jo gatavošanās, uzsākšana, tas viss prasīja laiku. Un arī vienošanās ar reģioniem Tas viss mm, prasīja gadu. Mums ir jāmācās no pagātnes kļūdām. Un tāpēc ir jāizmanto laiks no šim brīdim līdz nākamā gada lieldienām, lai panāktu vienošanos un lai būtu skaidrība visiem, kas piedalās par to, kāds būs Eiropas budžets. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Nu, visi ļoti gaida 2. maiju ar zināmu satraukumu. Tagad došu vārdu uh, priekšsādātājai Stojanovas kundzei, kas vadīs šo paneli. Paldies, Artvīkungs. Mums nav daudz laika. Tad nu ir jāstrādā ātri. Šī iemesla dēļ, bez liekas kavēšanās, došu vārdu Manirelai Petrovas kundzei. Viņa ir finanšu ministras um, aizstājēja no Bulgārijas. Es sākumā runāšu Bulgārijas vārdā. Bulgārija ir pašreizējā prezidējošā valsts padomē un arī atbilstē, atbalstīšu šo Otingeru kunga teikto. Šajā prezidentūrā mēs visai cieši ar Austrijas un Rumānijas prezidentūru sastrādājamies, lai uh, piepildītu komisijas nospraustu ambiciozo mērķi vest pārunas par e, turpmāko daudzgadu finanšu schēmu un noslēgt šīs pārunas pirms uh, lieldienām nākamajām. Un, uh, tas ir realizējams, nu, ja visi iegulda maksimālos pūliņus, un tad tam būtu jābūt iespējamam. 2. mājā komisija publicēs priekšlikumu, un mēs būsim gatavi nekavējoties uh, sākt uh, izpētes posmu pārunām ar uh, īsām un arī izstrādātākām prezidentūrām, pre, pre, mm, šīm prezentācijām pastāvīgajā pārstāvniecībā un arī korporā būs prezentācija. Tad sāksim arī uh, prezidentūras draugu darba grupas uh, darbu šajā jomā, lai būtu pēc iespējas vairāk sanāksmi, cik tas realistiski būtu iespējams. Mm, Nevairāk kā divas sanāksmes mēnesī, tā lai varētu noslēgt šo izpētes posmu un viegli pāriet nākamajā fāzē Austrijas prezidentūras laikā. Mēs esam redzējuši nesenā komisijas paziņojumā, kas eh, tika publicēts dažas dienas atpakaļ. Tas bija ļoti atbalstošs, lai varētu racionalizēt diskusijas, tika izvirzīt noteiktas galvenās iespējas tā, lai dalību valstis varētu izvēlēties un tās atbilstošākās izvēles no visām iespējamajām. Mēs lielā mērā uzskatām, ka būtu nepieciešams neliels palielinājums DFS grieztiem, ņemot vērā to, ka ir daudzas jaunas kopīgās ko, politikas, un kas ir jāīsteno lai risinātu pašreizējos un turpmākos izaicinājumus, kā migrācijas, um, drošība iekšējās un ārējās robežās un tā tālāk. Mēs vēlamies arī parūpēties, kā ir atbilstošs līdzsvars starp trīs galvenajām publisko finanšu funkcijām, kas būtu uh, piešķirošā, sadalošā un mm, šī līdzsvarošanas Tātad šī sadalīšanas politika ir cieši saistīta ar kohēziju un lauksaimniecības politiku. Un tas ir tradicionāls joms. Mēs uh, vēlētos, lai šīs politikas jomas tiktu pēc iespējas augstāk stādītas. Bet, uh, protams, ka būs jāiekļauj arī jaunās politikas nostādnes, kā tas tika izklāstīts arī komisijas paziņojumā. Totun es vēlētos teikt, noslēgšu tikai ar to, ka mūsu prezidentūras logo kohēzija ir starp trīs galvenajām prioritātēm. Mēs vēlētos strādāt, un to arī darīsim, lai kohēzijas politika būtu viena no galvenajām ES politikas nostādnēm un arī mm, tas atspoguļotos ES budžetam. Благодаря, госпожо Петрова. За... Лас, paldies Petrovs kundzei. Un paldies, ka izteicāties arī īsi. Un tagad došu vārdu Albrehta kungam un Tomā kundzei. Viņi ir līdz referenti daudzi gadu finanšu schēmas jautājumā Eiropas parlamentā. Budžeta komitejā katram ir 5 minūtes, lai varētu izteikties. Paldies priekšsādātājiem. Mēs esam. Um, līdz referenti DFS eh, rezolūcijas izstrādēm. Es esmu no ETP grupas, līdz eh, referente ir no sociālistu grupas. Mums vienmēr ir jāatrod kompromiss ne tikai savā starpā, bet arī starp mūsu politiskajām grupām. Tomēr tagad mēs vēlētos teikt, ka mm, mēs vēlamies šobrīd paskaidrot savu pozīciju, jo kā parlaments mēs negaidīsim kad mums kāds dos vietu šajā procedūrā. Mēs reaģējam uzreiz uz komisijas pirmo dokumentu, uz otro dokumentu šonadēļ. Mēs balsosim par savu politisko pozīciju budžeta komitejā un nākamajā mēnesī būs balsojums par parlamentu pozīciju. Ja komisija ir problēma ar 27 vai 28 Pro um, ministriem tad mums ir problēmas ar 750 uh, dokumē, uh, deputātiem no dažādām politiskajām grupām. Tā ir tāda mm, politiska problēma. Kāda tad ir mūsu pozīcija? Paskaidrošu, jo valstu parlamentāriešiem varbūt tas nav tik acīmredzami. Ir divas galvenās stratēģijas. Vai nu mēs pasakām to, ko mēs vēlētos sasniegt, cik daudz tas izmaksās un Mm, kur ir finansējums. Mēs sākam ar to, ko mēs vēlētos darīt. Bet eh, reizēm mēs sākam otrādi, ka mēs eh, maksāsim vienu procentu un tad skatīsimies, ko mēs ar to varam pasākt. Tātad eh, tā ir, mm, te ir runa par divām pretējām stratēģijām. Un kāda tad ir realitāte? Kā attiecas valdības? Valdības saka, ka vajadzētu nospraust mērķus, Un pēc tam nākamais, ko saka, ir, bet mēs dosim 1%. Tā tad ir pretruna starp prioritātēm un finansējumu. Mēs kā parlaments saskaramies ar šo problēmu un esam grūtā situācijā, jo mēs pārstāvam dažādas politiskās grupas. Tad mēs sakam, labi, ja ir prioritātes, tad tas ir ļoti labi. Tomēr vai mums ir finansējums? Ja tā nav, tad mums ir jāpārvērtē prioritātes. Un, nu, Parlamentā ir pro-eiropeiskas partijas, kas uh, saka, vajadzētu pievienot vēl finansējumu, bet ir uh, parlamentā pārstāvēti arī eiroskeptiķi pat kas ir uh, pret Eiropu noskaņot, viņi saka, ja nav um, finansējuma prioritātēm, tad tās ir jāsamazina, jāsamazinās kompetences, jāsamazina budžets un tā tālāk. Domāju, ka tās ir smagas debatas. Uh, Un tas ir jautājums par to, ko tad mēs vēlamies sagaidīt no Eiropas Savienības šodien. Otrakārt, mēs kā parlaments piedāvāsim ļoti pragmatisku attieksmi. Tātad labi ir noteikts um, standarts Eiropas Savienības rīcībai. Sāksim ar izējas punktu, kā šo standartu samazināsim budžetu, atņemot uh, apvienotās karalistas iemaksu un tad. Uh, samazināsim to mm, attiecībā par to, ko apvienotā karaliste gūst no mums. Un tas būs tāds kā sākuma punkts, izēs punkts, paturēsim kohēzijas politiku to, kā tā ir bez Britiem, paturēsim lauksaimniecības politiku tieši tādu pašu, bez Britiem. Un komisija arī to norādīja, ka tā ir svarīga tēma. Un uh, trīskāršošam Erasmus plus finansējumu, tā ir svarīga mm, programma, un tāpat arī kosmi, un arī e, jauniešu iniciatīvu, jo tā ir ļoti svarīga. Un tad e, arī aizsardzību, drošību un imigrāciju pastiprināsim, un tā tad e, kopā tad skatīsimies, kāds būs gala rezultāts, un tas būs gandrīz 1,3. Mēs ar to nesākām. 1,3% no nacionālā kopi ienākuma ir mūsu analīzes rezultāts, un tagad mēs kā parlaments, eh, teiksim, padomē, ka ja jūs nepiekritīsit mūsu priekšlikumam, ko tad jūs piedāvāsiet samazināt, ko jūs vēlētos paņemt no Eiropas budžeta? Tas reāli nozīmē, no kā jūs vēlties atteikties, vai jūs vēlties atteikties no, piemēram, eh, robežu kontrols, vai jūs vēlties atteikties no pētniecības, vai tad eh, atteikties no kohēzijas un lauksaimniecības, un kā tad cilvēki uz to reaģēs? Cilvēki Nu, praksē. Tad, nu, apkopojot, pirms dodu vārdu Izabelai Tomā, vēlos teikt, ka mēs Eiropas parlaments, mēs nākam no tām pašām politiskām partijām, kā jūs arī. Jūs eh, savos parlamentos pārstāvat dažādas partijas, un mēs eh, cenšamies pārstāvēt tās pašas politiskās saimas nacionālajā un Eiropas līmenī. Mēs eh, pārstāvam dažādas politiskās grupas, un tad mēs uh, prasām valdībām būt skaidram, ne tikai mūsu labad, bet arī, lai pilsoņiem būtu skaidrība, lai mēs varam viņiem pateikt, ko var gaidīt no Eiropas Savienības. Jo, ja ne, ja mm, beigās mēs eh, tikai kāpinam cilvēku gaidas, bet eh, viņi neko nesaņem, tad uzticamība mazināsies, un viņi teiks, ka Eiropas Savienība nedarbojas. Un tas ir eh, šis galvenais problēma jautājums mums pat, ja ir atšķirības eh, viedokļos šajā telpā. Mēs cenšamies rast kopīgu pozīciju, nu, teikt, ka lūdzu būsim godīgi un tieši un teiksim, ko tad mēs vēlamies no Eiropas Savienības. Sistemā. Thank you, Mrs. Ch Paldies, priekšsēdētājs kundze. Runāšu franciski. Eiropai Eiropā un tāpat dzīvē vispār uh, atzīšanās mīlestībā ir skaists posms, taču tas nevar ilgt uh, mūžīgi. Ar vārdiem vien nepietiek un ir nepieciešams pierādīt mīlestību arī darbos. Un Eiropas Savienībā šies uh, pierādījums mīlestībai ir budžets, konkrēts budžets. Taču pēdējo gadu gaitā šādu pierādījumu nav bijis daudz. Daudzgadu finanšu schēmā ir bijušas izmaiņas, eh, ir integrēta Horvātija, ir bijušas izmaiņas eh, budžetā eh, šim gadam, samazinājumi attiecībā pret iepriekšējo gadu un dažādi citi negatīvi pavērsieni, taču vārdos apņemšanās un skaisti vārdi ir bijuši ļoti daudzskaitlīgi. Praksē mums lūdz darīt vairāk ar mazākiem resursiem, taču nav iespējams tā turpināt. Komisārkungs, lai panāktu kompromisu, un varu jums apliecināt, ka es zinu, par ko runāju, jo mēs katru dienu mēģinām rast kompromisus, lai rastu kompromisu. Jānodrošina tas, lai šāds kompromiss tiešām visiem arī būtu pieņemams. Protams, dalību valstu interesēs ir uh, saglabāt vismaz šajā līmenī budžetu. Un es saku vismaz šajā līmenī, e, tāpēc, ka ņemot vērā apvienotās karalistes izstāšanos, e, kā to teica Albrihta kungs, e, ir jāņem vērā tas, ka mainās situācija un ka kļūst dārgākas vairākas lietas, tādas pamatpolitikas kā zinātne, pētniecība, Erasmus uh, un jaunās uh, rīcība politikas ievirzes, un tikai ar to visu mēs sasniedzam šo 1,3% apjomu, ko jūs minējāt. Es gribētu runāt arī par turpmāko procedūru, kā tad mēs darīsim. Uh, te runa bija par divām sanāksmēm mēnesī starp komisiju un padomi. Mēs esam ļoti priecīgi, ka komisija un padomi tik regulāri tiekas. Taču kas tad ir paredzēts diskusijām ar parlamentu? Es tikai gribētu atgādināt, ka procedūra ir ļoti skaidra. Mums uh, procesa noslēgumā ir jāsniedz piekrišana padomas priekšlikumam, kas tiks izstrādāt kopā ar komisiju. Mm kas saka piekrišana, saka apstiprināšana, un pēc tam jau runāt par kompromisu un diskusijām. Jautājums ir par to, kā tad jūs grasāties strādāt kopā, iesaistot, protams, arī nacionālos parlamentus, kurus mēs mēģinām iesaistīt un satikt eh, pēc iespējas biežāk. Un, visbeidzot, es gribētu būt ļoti pragmatiskam, kā to teica Albrihta kungs. Nevienam nav burvja no ujiņas ja mēs vēlamies saglabāt šo budžeta līmeni Eiropas Savienībai, tikai saglabāt šo līmeni, par kuru jau runāju, tad mēs vairs nevaram šos resursus mēģināt rast valstu budžetos. Tas nav labi valstu budžetiem, kam ir daudz prioritāšu, un tas nav labi arī parlamenta budžetam, kas nemitīgi samazinās. Ir tikai viens risinājums, proti atgriezties uz uh, Eiropas, eh, atgriezties pie Eiropas budžeta pirmsākumiem, proti rast kopsaucēju ar pašu resursiem. Parlaments pieņēma lēmumu un balsos par sasaistes izveidi starp eh, turpmāko daudzgadu finanšu schēmu un priekšlikumu par pašu resursiem. Esam izveidojuši ar eh, līdzreferentiem darba kārtību par pašresursiem, kas ir praktiski identiska, un mēs to saglabāsim līdz pašām beigām, proti parlamentu piekrišanai par daudzgadu finanšu schēmu, kas, ceru, ministrs kundze, Petrovs kundze, ceru, ka padome pielāgos savu darbu kārtību, jo nav nopietni lūgt parlamentam piekrišanu, ja tas uh, tikko būs ievēlēts un uh, komisija arī tikko sāks darbu. Tādēļ, ja vēlamies uh, runāt par kopīgu sadarbības procedūru, tad ir jāmaina darba kārtība, jāmaina kalendārs, lai varētu pēc iespējas ātrāk sākt šīs sarunas. Lielas paldies! Благодаря ви. Господин Артуи, заповядайте. Paldies. došu vārdu atkal Artuī kungam, lai viņš varētu turpināt uh, vadīt uh, šo diskusiju paneli. Paldies, uh, līdz priekšsēdētājs kundze. Tagad došu vārdu Mahiram Alkājam, kas ir Nīderlandes uh, finanšu komitejas uh, pārstāvis uh, pārstāvi palātā Nīderlandē. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies godātiem. Uh, deputātiem un pārstāvjiem un visiem klātesošiem. Liels paldies runātājiem par to, ka te dalījās savās perspektīvās par daudzgad finanšu schēmas nākotni. Un esmu pagodināts eh, par iespēju piedalīties eh, šajā diskusijā un sniegt eh, viedokli no uh, Nīderlandes sociālistu partijas puses. Vēlētos uzsvērt divas lietas. Pirmkārt un galvenokārt ir nepieciešams uh, plašs atbalsts visās dalībvalstu kopienās. Es, dāmas un kungi, gribētu runāt godīgi. Nīderlandē nav šāda atbalsta. Es gribētu uh, būt tādā situācijā, lai varētu teikt, ka nav nekādu šaubu un bažu sabiedrībā par ES budžeta efektivitāti, taču, diemžēl, ir gan. Uh, Protams, būdams sociālists, esmu starptautiski noskaņots un solidāri noskaņots, taču, kad mēs raugāmies uz Eiropas Savienības sociālo fondu, kopēju lauksaimniecības politiku vai kohēzijas fondiem, iedzīvotāji ir noskaņoti skeptiski. Cilvēki pamatot bažīs par to, vai solidaritāte un bagātību pārdale vislabāk uh, var tikt nodrošināt tieši Eiropas mērogā, palielinot dalībvalstu iemaksas ES budžetā, ne tiekot galā ar skepsi iedzīvotāju vidū, tikai ātrinās nacion, nacionalistiski noskaņoto un eiroskeptiķu popularitāti. Un šāda situācija ir Nīderlandē. Un tagad pārēj pie otrā punkta. Brexits ir ļoti daudz ko mainījis eh, šajā perspektīvā ņemot vērā to, ka cilvēki ir izvēlējušies pamest mūsu savienību. Mums būtu jāprāt visiem nacionalistiem tas, ka ES ir elastīga un ka tā var pielāgoties. Un ka nav tā, ka ir tikai viena alternatīva, proti izstāties. Mums ir jāprāt tas, ka cilvēki patiešām var ietekmēt procesus Eiropas Savienībā. Tādēļ Nacionālo parlamentu balsis nedrīkst ignorēt vēlos šodien skaidri paust viedokli par ES finanšu satvaru un nākotni. Jābūt eh, tādai struktūrai, kurā būtu prioritāri projekti ar pārobežu eh, mērogu. Un lai tā būtu norma, nevis izņēmums, ir eh, jābūt pietiekami elastīgi, nedrīkst pārāk liels birokrātiskais slogs gulties uz cilvēku pleciem. Mums ir jānodrošina pietiekam liels eh, atbalsts eh, finanšu satveram un jāgūst eh, atbalsts iedzīvotāju vidū. Ar nepacietību gaidīšu turpmākas diskusijas. Paldies! Paldies! Alkais kungs, tagad došu vārdu cilvēkiem, kas pieteicās runāt pieteikušies desmit cilvēki. Būšu ārkārtīgi pateicīgs, ja varēsit uh, aprobežoties ar divu minūšu runas laiku. Pirmais runās Andrejs Lačtus kungs, kas ir Polijas parlamenta pārstāvis. Vai viņš ir zālē? Apparemment. Eh, dziękuję, panie przewodniczący. Paldies. Priekšsēdētāja kungs. Tā kā laika nav daudz, tad mēģināšu runāt ļoti īsi. Polijas valdība un Polijas um, parlaments um, cieši sako līdzi diskusijām par budžetu, un mēs vēlamies uzsvērt uh, to, ka mums uh, jākoncentrējas uz to, kas uh, jau ir padarīts kohēzijas un um, lauksaimniecības politikā. Mēs uzskatām, ka Gluži kā teica komisāra Atingera kungs, ka tur ir tiešām runa par lielu pievienoto vērtību Eiropas kontekstā. Šie instrumenti ir lieliski instrumenti konverģences veicināšanai starp dalību valstīm. Uzskatām, ka šī augstā pievienotā vērtība ir saistīta ar infrastruktūras projektiem, un mēs gribētu aicināt jūs, eh, sākot darbu pie jaunās daudzgad finanšu schēmas, atcerēties to, ka jāatbalsta ES eh, fondu kontekstā, jāatbalsta Virkapēc eh, un Via Baltika projekti, kas ir projekti ne tikai Ziemeļu Eiropas valstīm vai Centrāla Eiropas valstīm, bet uh, visai Eiropai kopumā. Kohēzijas politikas eh, un kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros eh, piedāvātais var būt lieliska atbilde uz eh, lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem šobrīd saskaramies, kā piemēram klimata pārmaiņas, aprites ekonomikas nodrošināšana, inovāciju stimulēšana, kā arī digitālais tirgus. Paldies! Paldies. Tagad vārds Janam Kraineram no Austrijas parlamenta. Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Jā, paldies, priekšsēdētā kungs. Runāšu ļoti īsi un komentēšu tikai pašu resursu jautājumu. Uzskatu, ka runa ir par daudziem nodokļiem, kuru gadījumā būtu vēlams, lai dalībvalstis tos iekasētu. Pretējā gadījumā mēs eh, skarsimies ar tādu klasisku dilēmu, kā piemēram degvielas nodoklis eh, būtu viens no piemēriem vai CO2 emisiju nodoklis, eh, kas tikai varētu kaitēt nacionālajām uh, rūpniecības nozarēm vai valstīm, ja tās to darīs pašas. Es domāju, ka Eiropas līmenī, runājot par pašu resursiem, vajadzētu koncentrēties uz tiem nodokļiem, ko dalībās pašas nevar efektīvi iekasēt. Mums ir pašu pārpalikumi, ir pozitīva ietekme uz sabiedrībām, dalībvalstīm un Eiropas Savienībai būtu tai nepieciešamie līdzekļi būtiskāko projektu īstenošanai. Tātad runa ir par to naudu, ko dalību valstis eh, nevar vai nevēlas eh, eh, tiešā veidā nodot Eiropas Savienību. Es domāju, tas visiem būs ieguvums. Paldies! Tagad vārds Zigfrīdam Morešanam. Paldies! Kolēģi, ir skaidrs, ka Mūsu uzdevums ir piešķirt Eiropas Savienībai tādu jaunu daudzgad finanšu schēmu, kas sabalansēs pilsoņu un iestāžu redzējumu. Jārod šāds eh, labs eh, līdzsvers starp tradicionālajām prioritātēm, kā lauksamniecības un kohēzijas politika, kas, protams, ir ļoti svarīgas, jo tās palīdz visneatīstīgākajiem Eiropas Savienības reģioniem, kā arī nodrošina stabilitāti lauksaimniekiem, un līdzsvars tātad starp šīm un jaunajām prioritātēm - lielāka drošība, drošums, aizsardzības eh, politika, cīņa ar eh, terorismu, migrācijas krīzes pārvaldība, inovācija, pētniecība, kā arī mūsu eh, tautsaimniecības konkurences veicināšana un nākotnes perspektīvas. Mums nepieciešama līdz ar to lielāka elastība, un mēs, runājot par 18. gada ES budžeta sarunām, jau to konstatējām, ka 13. gadā tika pieņemts lēmums par 14. 18. gada budžetu, un tad vēl nevarējām paredzēt migrācijas terorisma problēmas. Tagad mums ir jādomā par to, ka ir jauni izaicinājumi, jaunas vajadzības. Viens uh, miljards eiro Turcijai migrācijas jautājumos un esam arī finansējumu piešķīruši Āfrikai, tad mans pamatvēstījums būtu elastība. Jābūt elastīgiem. Pretējā gadījumā nākamajā daudzgad finanšu schēmas laikā atkal jau saskarsimies ar pārsteigumiem un nāksies paziņot cilvēkiem, ka mūsu sākotnēs prioritātes ir apdraudētas. Uh, Un noslēgumā vēlos teikt, eh, ka arī es esmu nobažījies par to, ja būs jāiemaksā vairāk ES budžetā. Mums jāpieņem lēmums par politiskajām prioritātēm, ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības. Ja mēs vēlamies, lai ES vairāk darītu drošības jomā, sargātu vairāk ārējās robežas, cīnītos ar terorismu, tad mums ir jābūt atklātiem pret cilvēkiem. Es nevaru darīt vairāk ar mazāk resursiem. Protams, eh, ieviešana praksē ir svarīga, labāka, pienācīgāka tērēšana ir svarīga. Komisija jau ļoti daudz šajā sakarā dara, taču nevaram sasniegt daudz vairāk ar mazākiem resursiem. Piekrītu arī Austrijas pārstāvjiem sacītēm, kā arī Alkais kungam. Ja mēs sakām, ka nevēlamies maksāt vairāk, tad realitāte ir šāda. Ja vēlamies, ka Eiropas Savienība sniedz vairāk, tad mums ir nepieciešams atbildīgi palielināt budžetu. Vēstījums ir šāds. Jā, varbūt būs jāmaksā vairāk budžetā, bet arī saņemsiet vairāk, gūs cilvēku vairāk un saņems to, ko sagaida no Eiropas Savienības pilsoņa. Tātad neto guvumi nebūs uh, sliktāki. Tas būtu viss no manas puses. Paldies, ka pagarinājāt manu runas laiku. Lielas paldies! Merci! Paldies! Tagad vārds Matijas Fitam no Ungārijas eh, parlamenta. Liels paldies, priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi. Daudzgad finanšu schēma pēc 2020. gada noteikti liks mums saskarties ar daudziem izaicinājumiem. Eh, viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem, protams, būs eh, lielais iztrūkums, kas radīsies Brexit dēļ kā arī aizsardzības un drošības politikas nozīmes pieaugums Rietumbalkānu problēma risināšana būs dārga, lai kompensētu šos iztrūkumus, vajadzētu nodrošināt to, lai nekādā ziņā netiktu apdraudētas tradicionālās es, rīcība politikas eh, ievirzes jānodrošina konkurētspējīga, konsekventa rīcība politika līdz ar to mēs neatbalstām kohēzijas eh, fonda samazināšanu ievērojamā līmenī. Vispirms vajadzētu noteikt jaunā budžeta mērķus un prioritātes, un tad arī uh, Pielāgot budžeta resursus, jāizveidot vienkāršs, caurskatāms satvers, kas būtu visiem saprotams. Ungārija ir gatava palielināt budžeta iemaksas pēc 2020. gada. Tas nozīmētu palielināt nacionālā kopienākuma līmeni, un tādēļ mēs vēlamies ambiciozu, detalizētu un izsvērtu priekšlikumu. priekšlikumus eh, prezentēs eh, vēlākais 2020. Eh, gada maijā, kas ļaus parlamentam noslēgt darbu šajā sasaukumā, un politiski un praktiski mums ir jāpanāk vienošanās iespējami drīz, lai nodrošinātu tiesisko drošību un finansiālo drošību ES fondu izmantotājiem. Paldies! La parole est maintenant à Elie. Tagad došu vārdu Elijosam Mirjantusam. Viņš ir Kīpras parlamenta loceklis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογουμένως ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουν λεχθεί. Paldies, priekšsādātāji. Και παράλληλα θα ήθελα να τονίσω. Debates bija ļoti interesants, jo īpaši tas, ko komisāra kungs mums teica, ir jāpieņem jauna pieeja pārunās par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Lai varētu stāties pretī krīzēm Eiropas Savienībā, ir jānodrošina tas, ka Eiropas budžets joprojām sniegs atbalstu valstīm, kuras piedzīvo krīzi, kuras ir piedzīvojušas krīzi. Tātad solidaritātei ir jābūt principam, kas tiek ņemts vērā jaunajā DFS, jo īpaši lauksaimniecības un koheizijas politikas jomā pēc 2020. gada. Tādējādi mēs varēsim labāk risināt atšķirības starp dažādiem reģioniem Eiropas Savienībā. Ir jāpārdomā, kā labi aizsargāt ārējās robežas Eiropas Savienībā Un ir arī jādomā par to, kā labāk um, aizsargāt resursus, kurus nu pat atklāja Kiprā. Tieši naftas un dabasgāzes resursus, jo uh, tas viss ir daļa no Eiropas resursiem un tas ir labi jāaizsargā no trešo valstu puses, kurām varētu būt um, dažādi nolūki. Uh, Kopīgā lauksaimniecības politika un kohēzijas politika spēlē ļoti būtisku lomu, lai samazinātu atšķirības un lai tās novērstu visām šim abām politikām vajadzētu būt prioritārām jaunajā daudzgad finanšu schēmā. Un eh, to, kas paredzēts šīm politikām, būtu jāsaglabā. Mēs eh, piekrītam Bulgārijas prezidentūras pieņemtai pozīcijai kohēzijas e, nozarē. Pārunās un e, diskusijās par e, jauno finansējuma sadalas mehānismu būtu jāievieš ļoti strikti konkrēti kritēriji, kur tiek ņemta vērā valstu specifika, īpašā situācija, nu, piemēram, uh, tās valstis, kas ir sālu valstis vai ir perifērākas, tāpat arī jauniešu garantijas. Šāda veida iniciatīvas no komisijas puses, nu, tās noteikti gūs mūsu atbalstu, tāpat arī projekti par profesionālo izglītību. Tas viss ir jāsasaista ar tirgus vajadzībām un tas e, mums ir jāatbalsta. Vēlos arī uzsvērt, ka mums vajadzētu atbalstīt e, visas tās politikas, kas saistās ar digitālo jomu un sociālajiem partneriem. Paldies! Tagad došu vārdu Eiropas parlamenta e, deputātam, ekona vicepriekšsēdētājam Papadimipulum kungam. Πρέπει, όπως είπαν και οι συγκητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον neopolietēs. Ir mm, e, jāpiekrīt Eiropas parlamenta līdz, priekš, līdz referentu teiktajiem ir jāinvestē vairāk mūsu kopīgajā nākotnē. Un tad e, visi gūs no tā labumu. Tās dalība valstis, kas e, ir neto iemaksu Mm, veicējas lielākā mērā un arī tās, kas saņem atbalstu, ir iespējams vairāk paveikt kopā ar mazākiem līdzekļiem un 1,3%. Mm, tas būtu tas eh, pats eh, mazākais, tāds minimums jau par kuru varētu eh, vienoties. Un Eiropas parlamentam vajadzētu saglabāt savu pozīciju, neatkāpties un pie tās pieturēties līdz pat beigām. Ir jāpastiprina tādas politikas programmas kā Erasmus, plus nevajadzētu piekrist ne eiro samazinājumam kohēzijas politikai un lauksaimniecības politikai, jo ir virkne dažādu arī risku, piemēram, terorisms un arī drošības riski, un savukārt šajās jomās dalībvalstīs vajadzētu Mm, tieši pašām par to parūpēties, jo viņas pēc tam arī gūs labumu no šīs drošības situācijas turpmāk. Vajadzētu arī rast eh, jaunus pašu resursus, lai būtu kopīga Eiropas politika. Piemēram, piekļuvu noteiktiem naftas eh, produktiem, un tātad daļa no šīs nodokļu likmes kas tiek iekasēta, būtu jānovirza Eiropas budžetam. Tāpat ir jāizvairās no nodokļu dempinga Eiropas likumdošanā, tā lai šīs finansējums arī nonāktu Eiropas budžetam. Uzskatu, ka Eiropas parlamentam vajadzētu ne tikai atbalstīt Eiropas komisijas priekšlikumu, bet uh, pat darīt vairāk, iet tālāk, lai mēs savā ziņā nedaudz kompensētu tā, to valstu pozīciju, kas ir egoistiskāk noskaņots, kas vēlas saņemt visu un dot maz. Paldies tagad vārds Kristos Staikuras kungam no Grieķijas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka Eiropas mm, projekts saskaras ar jauniem, dažādiem uh, daudzveidīgiem izaicinājumiem, un tas eh, prasa arī noteiktu rīcību arī attiecībā uz DFS, modernāku satvaru, kas eh, veiksmīgi darboties un būtu efektīvs. Vajag lielāku cauradzamību, pārskatu atbildību, jākoncentrējas uz tām nozarēm, kurām ir sava pievienotā vērtība, ko piedāvāt. Bet kā tad eh, to nolemt? Vajadzētu drīzāk Mm, akcentu likt uz pamatlietām, mm, makroekonomiku, ekonomiku stabilizējošiem pasākumiem, jāpiedāvā stimuli, lai varētu eh, turpināt reformas, ir jāpastiprina arī solidaritāte starp dalību valstīm. Tomēr mm, arī noteikta nosacījumus finansējuma saņemšanai un pretī prasot tiesiskumu nodrošināšanu ir jāpalielina tā resursu daļa, kas tiek paredzēta patvērumam un uh, migrācijas problēmas risināšanai. Nevajadzētu samazināt resursus lauksaimniecības politikai un lauka attīstībai. Vajadzētu paredzēt uh, efektīvas efektīvas kredīti iespējas uzņēmēju darbībai, uzņēmējiem. Nu, un uh, jāliek akcents uz uh, digitālo jomu, jāatbalsta jaunieši. Un, uh, nu, ja jārunā par ieņēmumiem, tad ir jānovērtē mm, šis DFS un jāpievieno jauni finansējuma avoti, kas varētu piedāvāt risinājumus. Dan Barna. Paldies, Dana Barna no Rumānijas parlamenta. Paldies, priekšsādātāji. Mēs šodien runājam ne tikai par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, bet arī padzinātāk par turpmāko Eiropas Savienības arhitektūru. Es domāju, ka pārvērtējot Eiropas politiskās prioritātes un diskutējot par Eiropas budžetu, nevajadzētu padziļināt uh, plaisu starp eh, iemaksātājiem, neto iemaksātājiem, neto saņēmējiem dalībvalstīs. Otrakārt, eh, budžeta vienotība ir būtiska caurskatāmībai un finanšu pārskatāmībai. Šobrīd eh, Eiropas pilsoņiem ir mazāka uzticība. Es šajā jomā Eiropas politika būtu labāk jāpaskaidro, kā darbojas tad šī komplicētā sistēma, un galīgais lēmums būtu jāpadara saprotamāks cilvēkiem. Būtu jāatspoguļo pašreizējā situācija no katras dalībvalsts perspektīvas. Brexit, protams, nozīmē samazinātu ES budžetu, sevišķi pēc 2020. gada daudz finanšu schēmas kontekstā, taču jāizvairās no tā, ka tikt uzlikts stipri lielāks sloks uz dalībvalstu pleciem un jādomā par jaunās paudzes politikām, kā piemēram pētniecība, attīstība vai digitālās ekonomikas. Tajā pašā laikā uzskatām, ka turpmāk šis mehānisms būtu jāvienkāršo daudzgadu finanšu schēmās, tajā pašā laikā rodot jaunus finanšu instrumentus un piesaistot jaunus līdzekļus, diversificējot ES pašu resursus, tā lai ES varētu labāk tikt galā ar jauniem izaicinājumiem, kā piemēram migrācija, vai drošība nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Mums ir jāpiedomā pie tā, kā tad būvējam šo budžetu un kā tad panākt to, lai tas būtu elastīgs. Un visbeidzot, nākamās daudzgad finanšu schēmas kontekstā mēs pilnīgi noteikti atspoguļosim to, ka ES var darboties kā patvērums. Tā mēs arī nospraudīsim prioritātes jaunākajām ekonomikām, digitālajai ekonomikai un vienotajam tirgum, lai tradicionālās politikas sadzīvotu ar modernajiem izaicinājumiem. Ir ļoti svarīgi saglabāt un attīstīt šo politiku tā, lai tā pielāgotos modernajam kontekstam, gan kohēzijas, gan lauksaimniecības politikas kontekstā un domājot par perspektīvu pēc 2020. gada. Paldies, Sofija Ribeiro no Portugāles parlamenta. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, gribētu atsaukties uz komisāru Attingera teikto par to, ka nepieciešama lielāka elastība parlamentam un eh, es iestādēm, runājot par nākamo daudzgad finanšu schēmu, taču šāda elastība saskaroties ar, eh, fin, ar eh, Brexitu un drošības izaicinājumiem ir ļoti sarežģīta. Ir vairāki scenāriji, kādus varam izvēlēties nākamajā daudzgad finanšu schēmā, taču runājot par eh, kopējo lauksaimniecības politiku un kohēzijas politiku, komisija paredz, ka pat vislabākajā gadījumā uh, nebūs iespējams uh, saglabāt pašreizie finansējumu, tas varētu pat kristies par 30%, kas būtu ļoti katastrofāls rezultāts. Uh, nevajadzētu aizmirst, ka KLP, kopējas lauksaimniecības politikas mērķi, ir mērķi, kas cieši sakņojas uh, dalībvalstu situācijā, un uz tiem tiek uzlikts ļoti liels spiediens jau uh, pārtiks ķēdes problēmas, eh, dažādas krīzes pārtiks tirgu, jauni izaicinājumi, vērtību ķēde, pašpietiekamība eh, pārtikas jomā, kā arī problēmas, ar kurām saskaramies ilgspējīgas eh, attīstības kontekstā, cenu aizsargāšana, patērētāju aizsardzība. Ja mēs padziļināti nepievērsīsimies visiem šiem jautājumiem un tā visaptveroši neskatīsimies uz to, atstājot lauksaimniecību pabērna lomā, tad mēs ar laiku konstatēsim, ka e, pasliktināsies krasi cilvēku dzīves līmenis, sociālie apstākļi. Tam būs graujošas sekas uh, uz visu cilvēku dzīvi Eiropas Savienībā. Paldies! Vārds uh, nākamajam runātājam no Grieķijas parlamenta. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρσι στη Ρώμη οι ηγέτες... Paldies priekšsēdētājiem. Pagājušajā gadā Romā Eiropas Savienības līderi vēlējās redzēt vienotāku, demokrātiskāku, spēcīgāku Eiropu ar lielāku ietekmi ekonomikā un lielāku kohēziju. Bet ir nepieciešama politiskā griba, lai šīs vēlmes kļūtu par realitāti. Un, protams, ka mums ir nepieciešams tam visam arī finansiāls segums. Bet komisārs ierosina samazinājums kopējā lauksaimniecības politikā vismaz 5% apmērā. Kohēzijas politikā, struktūra fondos tie var būt līdz 10% pēc Brexit šīs lietas visdrīzāk arī notiks. Kādi vēl samazinājumi tiks īstenoti? 20% varbūt struktūra fondos. Kurā brīdī tas viss notiks? Priekšsēdētāji kungs, mēs esam šobrīd ļoti svarīgā laika posmā. Ir ļoti daudz nevienlīdzības Eiropā. Liela sociālā atstumtība pieaug migrācija, liels bezdarbs. Mēs ierosinām nesamazināt līdzekļus kohēzijas politikai, palielināt atbalstu mazāk attīstītiem reģioniem, kas saskaras ar izolācijas problēmām. Atbalsts nepieciešams arī salu reģioniem. Runājot par migrāciju, tas ir milzīgs problēmu lauks, uz kuru tiek aizvērtas acis. Dalību valstis, kas knapi tiek galā ar migrantu plūsmām šobrīd, nevar pašas atrisināt šīs problēmas ar saviem līdzekļiem. Un visbeidzot, kaut kas tāds, ko citi kolēģi arī pieminēja, no kurienes mēs dabūsim naudu tam visam. Vakar mēs runājam par milzīgām summām, kas iet mums garām tādēļ, ka uzņēmumi izvairās no nodokļu maksāšanas. Kādēļ gan nenāk klajā ar pamatīgu, kārtīgu sistēmu, lai varam atbrīvoties no ekonomikas sociālās, eh, sociālā dempinga. Mums ir nepieciešams reaģēt uz to, ka Vācijas budžeta pārpalikums šobrīd ir gan iz 8% no valsts IKP. Mums ir nepieciešama kaut kāda vienošanās saistībā ar izaugsmi un nodarbinātību. Mums ir nepieciešams kaut kas tāds, kas palīdzēs Eiropas iedzīvotājiem, reālai ekonomikai. Mums ir jādod īstas iespējas un tiesības strādājošiem. Mums ir jānodrošina, ka cilvēkiem ir nodarbinātības tiesības, uh, sociālās tiesības, kas stiprinās eh, sociālo kohēziju, un šodienas politika, kas ir kaitējusi Eiropai, kas ir veicinājusi ekstrēmo labos, labā spārna spēku popularitāti, tas ir jāizstāj ar lielāku sociālo kohēziju un jānodrošina ilgspējīgāku veidu, kā runāt, runātājs tiek pārtraukts. Tālāk Jurgens Andersens Zviedrijas parlamenta pārstāvs. Tak, tak, herr ordförande. Det är väl inte någon... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tas nebūs nekāds pārsteigums. Jūs to noteikti jau esat dzirdējuši, ka Zviedrijas kopējā nostāja ir tāda, ka mēs vēlētos restriktīvāku, ierobežojošāku budžeta politiku. Uh, Šodienas debats ir ļoti svarīgs. Es atzinīgi vērtēju to, ka mēs varam apmainīties ar viedokļiem par to, ko mēs domājam, ko jūtam, lai saprastu, ko mēs vēlamies saņemt no sadarbības Eiropas Savienībā. Ir svarīgi pienākumi, kas mums ir jāīsteno un jāfinansē kopīgi. Tomēr ambīciju līmenis tam, ko mēs cenšamies sasniegt ar šo budžetu, izskrās ļoti atšķirīgs, pakļau, paklausoties dažādos kolēģis šeit. Manuprāt, mēs runājam par vairākiem ļoti svarīgiem tematiem, bet daži no jautājumiem ir izcināmi savādāk. Piemēram, daži uzskata, ka mums ir jānodrošina lielāka labklājība un jāveicina izaugsme ar budžetu, ar Eiropas Savienības budžetu respektīvi. Daži saka, ka Eiropas Savienības budžets varētu būt 150 miljārdu eiro. Un tas, eh, to pareizi ieguldot, var radīt 500 un vairāk miljārdus eiro. Uh, bet ir labāka veidi, kā veicināt labklājību un izaugsmu. Es domāju, ka šie cilvēki arī pārvērtē Eiropas Savienības budžeta iespējas attiecībā uz labklājības sadalījumu un e, izaugsmas veicināšanu. Mums vajadzētu vairāk runāt par to, kā attīstīt vienoto tirgu. Kā mēs varam cīnīties ar protekcionismu Eirozonā. Manuprāt, tam būtu daudz lielāka ietekme labklājības sadalījumā. Uzskatu, ka uzņēmumiem labklājīgās valstīs būtu liela interese um, izveidot rūpnīcas uh, valstīs, kas ir mazāk labklājīgas, tādējādi ceļot šo valstu līmeni. Un tas, tas ir tas, par ko mums būtu jārunā. Tas ir solis uz priekšu. Paldies, un pēdējais runātājs Aleksandrs Ivanovs, Bulgārijas parlamenta deputāts. Thank you, Mr. Chairman, colleagues. Uh, uz... Paldies, priekšsarētāji, kolēģi, es runāšu dzimtajā valodā. debates, kas šodien notiek šeit un arī citur, daudzos līmeņos ir ļoti svarīgas. Mums vajadzētu censties izdarīt secinājumus, secinājumus, kurus var atbalstīt visas dalību valstis un kas nodrošinātu lielāku vienlīdzību starp dalību valstīm. Runājot par nodokļiem, ir jādomā arī par Eiropas komisijas pētījumu rezultātu. Aptauja tika veikta pagājušā gadā, un tika secināts vairāk kā 150 miljārdi eiro nenonāca dalību valstu budžetos krāpniecības dēļ nodokļu jomā. Varbūt mums vajadzētu arī paskatīties, kāds ir finansējuma rašanas iespējas šajā jomā. Tā vietā, lai runātu par iemaksu palielināšanu Eiropas Savienības budžetā. Vēl kāda lieta, ko vēlējos pieminēt. Kaut arī komisārs Oettingers jau ir devies prom, vēlos norādīt, ka kompromiss, par kuru viņš runāja, tam noteikti ir jābūt kompromisam starp visām dalību valstīm, bet ir jāatceras viens svarīgs elements. Sistēma ir tik stipra, cik stiprs ir ķēdes vājākais posms. Es vēlos mudināt mūs visus turpināt īstenot kohēzijas politiku un visas citas pieminētās politikas, No tur nedrīkst samazināt finansējumu. Šīs politikas ir svarīgas. Merci. Merci, cher... Paldies, paldies, godātie kolēģi, par jūsu piedalīšanos debatēs. Mums vēl ir nedaudz laika, jo paredzēts noslēgt um, debates pulksten 17.15. Tad nu vēršos pie mūsu līdzreferentiem mm, par DFS. Uh, pēc 2020. gada, tad nu Olbricht kungs un Tomā kundze nu, varbūt dažus vārdus teiksi. Paldies priekšsēdētāji, saka Tomā kundze. Es izteikšos ļoti īsi, jo par, Nacionālo parlamentu pārstāvi jau norādīja, ka šīs diskusijas ir ārkārtīgi bagātīgas, ārkārtīgi interesantas. Un šeit dzirdētājs man liek domāt, ka mēs nemaz mm, nebūtu tik tālu savās pozīcijās, ja no tās situācijas, ka mēs varētu tiešām apvienot nacionālos parlamentus no vienas puses un Eiropas parlaments, un ja tā būtu, tad mums būtu viegli nonākt pie vienošanās savā starpā. Atliek tikai pārliecināt eh, kolēģi savas valdības par šai ceļa pārreizību un ticiet, man Jans Olbrihts un es pati esmu jūsu rīcībā, lai cik vien tas būtu nepieciešams turpināt sarunas ar nacionālajiem parlamentiem. Paldies, Jana! That, uh, this... Es piekrītu viedoklim, ka šīs debatas ir mazliet atšķirīgas no tām debatēm, kas ir bijušas ar nacionālajiem parlamentiem iepriekš. Tā ir bijis vairāk kārt, ka debatas bija ļoti simboliskas, ceremoniāls pat varētu teikt. Šis ir brīdis Eiropas Savienībai, kas ir ļoti sarežģīts. Es neteiktu, ka ir krīze, bet laiks ir sarežģīts. Mums priekšā ir svarīgas izvēles. Un viena lieta, ko būtu svarīgi atcerēties, ir tas, ka atšķirības pieejā nebalstās atšķirībās starp partijām, bet gan atšķirībās starp dalību valstīm. Daži kolēģi, kas uh, runāja, runā vārds vārdā tā, kā runā viņu valsts valdība. Tāpēc ir svarīgi to ņemt arī vērā. Nacionālie, Nacionālo parlamentu deputāti un arī mēs Eiropas parlamentā esam ievēlēti no iedzīvotāju puses, un mums ir jārēģē uz to, ko cilvēki vēlas. Ja cilvēki, piemēram, baidās no kaut kā, vēlas lielāku drošību, un tas viņiem ir vissvarīgākais elements. Un jūs, viņi prasa, vai jūs aizsargājat mūsu robežas. Vai pietiek resursu, lai nodrošinātu robežu aizsardzību? Ja nezināt, ieskaraties pagājušās nedēļas komisijas dokumentā. Šajā dokumentā komisija saka, ka viss ir atkarīgs no tā, ko jūs vēlaties. Es jau citēju šobrīd no galvas. Ja vēlaties vāju robežu aizsardzību, labi, pietiks ar 5000 karavīriem. Ja vēlamies labāko aizsardzību, vajag 20 tūkstošus. Ja vēlamies darīt tā, kā amerikāņi dara, tad vajag vismaz 100 tūkstošu, vismaz 100 tūkstošu karavīru. Nu tad parunāsim nopietni. Vai nu mēs vēlamies aizsargāt robežas, un vajag 80 tūkstoši vai 100 tūkstoši karavīru, no kurienes nāks finansējums? Un cilvēki, mūsu vēlētāji vēlas, lai mēs viņus aizsargājam. Bet ja jūs vēlaties, lai mēs jūs aizsargājam, ko tad mums darīt? Tradicionālā politika, kā kohēzijas politika, lauksainicības politika, tas daudziem jau ir kļūst par tradīciju. Bet aizbrauciet uz Poliju, Bulgāriju, Čehiju, paskarieties, ka kohēzijas politika bieži vien saistīta ar pētniecību, ar inovāciju, ne tikai ar ceļu būvi. Kohēzija nozīmē konverģenci dažādās jomās, ekonomikā. Ja mēs skatāmies uz kohēziju kā uz veidu, kā būvēt peldbaseinus un šādas lietas, tad, protams, ka visi ir pret, jo tā ir naudas izšķērdešana. Bet ja mēs domājam par to, ka tas ir kā investīcija, kas tiek kopīgi pārvaldīta, tad jau tas ir kaut kas cits. Un pēdējais. Piekrītu Zviedrijas kolēģu viedoklim. Mēs pārvērtējam Eiropas budžeta ietekmi. Mums liekas, ka mēs ar to varam visu izdarīt un neesam godīgi pret cilvēkiem. Vai varat samazināt eh, ar Eiropas budžetu jauniešu bezdarbu? Un tas nav nopietni. Vai, vai mēs to varam tagad izdarīt? Mēs varam uzsākt kādu aktivitāti, varam piesaistīt papildus līdzekļus, motivēt kaut ko, veicināt, bet ne jau atrisināt problēmu kā tādu. Jo, ja mēs to apgalvojam, tad, diemžēl, man jāsaka, tad mēs melojam. Mēs melojam cilvēkiem. Mēs sakam, ka mēs varam visu izdarīt ar Eiropas budžetu. Šis ir tas brīdis, kad mēs visi varam būt ļoti konkrēti un nopietni, jo cilvēki vēlas, lai mēs runātu pavisam skaidri, ko mēs vēlamies, ko mēs varam izdarīt, ko vispār ir iespējams izdarīt. Kā jūs, Otinger kungs, sacīja, mēs esam jūsu rīcībā. Ja ir vēlme un vajadzība apspriest parlamentu nostāju, mēs esam absolūti gatavi to ar jums apspriest. Paldies! Merci, merci, jā. Paldies Jānam Obrihtam un Izabelai Tomā. Paldies ikvienam no jums, kolēģi! Nonākot šīs konferences beigās. Un eh, komisijas vārdā runās eh, budžet, budžeta ģenerāldirektorāta pārstāve. Jā, paldies. Es vēlos izteikties eh, komisāra Otingera vārdā. Es nebiju ieplānojis uzstāties, bet domāju, ka varētu būt ļoti noderīgi piedāvāt to, ka Eiropas komisija ir gatava iesaistīties. Ja jums ir kādi konkrēti jautājumi, kā Albrecht kungs sacīja, Pagājušā nedēļā komisija publiskoja paziņojumu saistībā ar līderu sanāksmi samitu, kas būs šonadēļ sardēļ piekdien. Es vēlos paust mūsu ieinteresētību sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem gan jūsu valstī, gan šeit, un esam gatavi atbildēt uz jebkuriem jautājumiem, kas jums ir attiecībā uz to dokumentu vai attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu kā tādu. Paldies, Artjūī kungs, ka piedāvājat man šo iespēju izteikties. Merci. Merci, Madame. Lielas paldies, Kalviņu kundze. Tātad paldies ikvienam no jums. Mēs nonākam konferences noslēgumā. Tā bija ļoti bagātīga. Mēs varējām arī novērtēt to, cik lielā mērā mums ir dalīta atbildība jums, kas nāk no valstu parlamentiem, un mums, kas esam Eiropas parlamentā. Demokrātiskā atbildība ir gan ekonomiskajā, gan budžeta jomā. Un, uh, tad nu, mūsu uzdevums, eh, kas tagad mums stāv priekšā, sagatavot jauno daudzgadu finanšu schēmu, mums eh, liks eh, tātad strādāt pie šī perioda no 2020. gada līdz 2027. gada. Man grūti iztēloties, kas notiks 2025., 26., 27. gadā. Var tikai teikt, ka pašreizējais DFS piedzīvoja grūtus pārbaudījumus, kad bija negaidīti notikumi, kad izcēlās krīzes. Un te es domāju par masīvo migrāciju 2015. gadā. Un tad nu, mēs devām tādu vājas Eiropas tēlu. Mums vajadzēja meklēt citus risinājumus ārpus budžeta. Uh, šo citus satelītus apkārt budžetam, ja budžeta gal, šajā galaktikā, ārpus tās, kā mēs to saucam, nu, vienkārši ir e, jāpadara šīs lietas arī saprotams pilsoņam. Viņiem ir jāsaprot, redzot budžetu, kas tad ir mūsu ambīcijas, kāds ir mūsu redzējums par to, kādai jābūt Eiropai, ko veidojam kopā, ka tā gatavo mūsu nākotni, ka tā aizstāv mūs pret draudiem, kas rodas no globalizācijas dažādos veidos, un tad nu, mēs šeit esam tādā uzdevumā, kurā mums ir jāiesaistās pilnībā. Un nu, jūs saprātīsiet, ka e, budžetu. Uh, finansē no pašu resursiem, pateicoties muitas nodokļiem, bet muitas nodokļi jau ir tikai 10% no visa budžeta, un kur tad ir pārējie? 90% tie nāk no valstu budžetiem. Jūs esat tie, kas balsojat par šiem resursiem, un tad, nu, mums, mm, mūsu kompetence ir izdevumu daļa, mums ir jāvienojas par eh, lietderīgajiem tēriņiem, par tiem, kuriem ir reāli pievienotā vērtība. Un, mm, Mēs esam domājuši par to, cik nepieciešami ir pašu resursi. Nu, Monti kungs bija augsta līmeņa grupas, padomu grupas vadītājs, viņam bija arī ziņojums par to, ka pašu resursiem nav mērķis radīt vēl papildu pašu resursus, bet vajadzētu būt mērķim samazināt tādējādi dalību valstu iemaksas, kas savulaik Mm, ļautu nepalielināt mm, nodokļu slogu uz pilsoņiem. Tātad, ja ir šis mm, pašu resursu iespēja, tad būs mazāk arī šīs iemaksas dalību valstīm. Reizēm var likties, ka ir dažādas intereses tiem, kuri ir valstis pārstāv, tiem ir viens viedoklis, bet citiem cits, un ka tad tāda uh, Eh, tirānija par to, ka ir jābūt ehm, atbilstīgiem ieguvumiem, bet nu, mums ir arī šī nepieciešamība sasaistīt jauno daudzgadu finanšu schēmu ar jaunajiem pašu resursiem. Mēs ceram, ka padomu mūsos ieklausīsies, bet nu, pirmie signāli mūs nos neraisīja pašu pozitīvismu, bet nu, gan jums, gan arī mums parlamentos ir jāizdara spiediens uz mūsu valdībām, uz valstu un valdību vadītājiem. Uh, Un mums ir arī jāiesaista sabiedrība, šī sabiedris, jādomā par sabiedrisko domu, lai viņi saprot, eh, kāpēc ir svarīgi darīt to, ko mēs darām. Un tieši sabiedriskā doma liks rīkoties padomēji un valstsvaldību vadītājiem, jo mēs jau redzam šos jaunos izaicinājumus, mēs to esam redzējuši konferences gaitā, tur runa par konu, par migrāciju, par aizsardzību, par eh, digitālo sfēru, par kiberuzbrukumiem. Ir eh, šie mm, eh, lielie digitālie uzņēmumi, kuri nemaksā nodokļus Eiropā, bet ja tas tā notiek, tad tā ir nedaudz mūsu vaina, jo valstis savā starpā konkurē, lai piesaistītu savām valstīm šos uh, milzīgos eh, digitālos uzņēmumus. Tā tad ir jābūt arī reālai solidaritātei. Ja mēs vēlamies stāties pretī šiem lielajiem izaicinājumiem, mums būtu budžets 1,2, 1,3% apmērā, varbūt pat lielāks, bet ko tad mēs vēlamies pierādīt, ka mēs nepalielināsim eh, publiskos tēriņus Eiropā. Citiem, vārdot, sak, citiem vārdiem sakot, ja jums reizēm eh, jūsu darbā valstīs varētu likties, ka jūsu valsts īsteno savas suverēnās kompetences un tā tas notiek aizsardzības, migrācijas, citās jomās un tad nu ir šie centieni mm, maz, arī centienos mazināt mm, šos mig migrācijas plūsmas, un jums liekas, ka nav pietiekami lielas efektivitātes nacionālā līmenī, un jūs redzat, ka būtu iespēja šīs lietas risināt efektīvāk Eiropas līmenī, vai Ņemot vērā šo hipotēzi, mēs varētu domāt par to, ka nacionālie līdzekļi varētu tikt nodot Eiropas budžetam tā, lai būtu šī lielāka efektivitāte. Un tad, ja Eiropas Savienības budžets palielinātos, tad varētu samazināties valstu budžeti. Un tad, nu, publisko tēriņu konsolidācija neprogresētu Eiropas dēļ. Nu, citiem vārdiem sakot, mums ir nepieciešama elastība, jo bez tās mēs nevarēsim stāties pretī negaidītiem situācijas pavērsieniem, un tas tomēr ir kas ļoti būtisks, gatavojot jauno daudzgadu finanšu schēmu. Īstais jautājums ir zināt, kas tad ir mūsu kopīgais redzējums par Eiropas nākotni, kādas ir šīs mūsu kopīgās ambīcijas Eiropai. Ja mums ir kopīgs redzējums, kopīgas ambīcijas, tad vajag arī, lai tas e, izpaužās e, budžeta jomām. Un tad ir jāpārliecina valstis, ka, lai sagatavotu mūsu līdzpilsoņu nākotni, nodrošinātu viņu aizsardzību, iedviestu uzticību, tad mums ir nepieciešams vairāk Eiropas. To visu ņemot vērā, es tagad aicinu uz nākamo tikšanos 2018. gada 17. un 18. septembrī, kad būs nākamā starpparlamentārā sesija, kas noritēs Vīnē, jo tad būs eh, Austrijas prezidentūras eh, padomē laiks, un tad varēs atkal runāt par eh, situācijas attīstību daudzgad finanšu schēmā, bet nu jūs jau arī varat rīkot debates savos parlamentos par daudzgadu finanšu schēmu, jo mēs te runājam par periodu 2020. gada līdz 2027. gadam, un godīgi sakot, mums nevajadzētu šeit kļūdīties. Tad, nu, liksim punktu šai sesijai, kā jau teicu, būs arī turpmākas tikšanās, pateicos. Uh, Bulgārijas eh, līdz priekšsēdētājai viņa strādā ļoti efektīvi un vēlu jums labu ceļavēju atgriežoties savos parlamentos. Visu labu! Thank you.